Nu, kā jūs teicat, mums ir regulārs dialogs ar uh, komisijas prezidenta uh, vietnieku Kalas kungu. Kopš viņš ir apstiprināts transporta komisāra amatā, mums ir pastāvīgs dialogs ar viņu, bet nu, tāda sava uzklausīšana, kurā komiteja būtu iespēja iztaujāt viņu pilnvērtīgi, nu, tā, tāda mums vēl nav bijusi. Tāda piln, pilnas komitejas sastāvā komisāra kungs faktiski uzstājas uh, pirmo reizi. Iespējams, ka atminēsieties, ka Mārta beigās mēs apstiprinājām 2010. gada darbu programmu, un šodien mēs eh, esam aicinājuši komisāru iezīmēt svarīgākās eh, iniciatīvas, gan, gan likumdošanas, gan citas iniciatīvas, kuras viņš krasās celt eh, klajā šī gada gaitā. Un cerams, ka mēs uzzināsim arī to, nu, kāds tad ir prioritāts jau arī 19. gadam. Es zinu, komisār kungs, ka komitejas locekļiem Noteikti būs um, daudz jautājumu par visdažādākajām tēmām, jo sevišķi sacīsim uh, Singapienas kāja, tātad vienotā Eiropas debešu tāps izveid, kā mēs varam apstādināt vulkānu izvedumu, sacīsim, un tā tālāk. Un visādi šādas vaicojošas lietas, un um, tāds, es arī uzskatu, ka, nu, komisijām bija jāvar apstādināt tas vulkāns, jā. Ja? Bet, nu, Jā, tiem, kas man zvanīja un vaicāja, ko tad es te daru, man bija tiešām zvani, ko tad transporta komiteja pamatā dāli apstādināt lokā un izvērtumu. Tā bija. Nu, bet labi, joks pie malas. Došu vārdu Kalas kungam, 10-15 minūtes uzrunāju, un tagad koordinatori skatos arī visi sanākuši. Un tad noteikti viņiem būs arī kādi jautājumi un komentāri pēc tam. Nu, lūk, tā kā Kalas kungs vārds jums. Un vēlos viens sacīt, ja, ja Kolēģi, jūs varētu būt to, tomēr, tomēr eh, taktiski. Eh, viņš aizmirst brīles, līdz es to zinu, tikko uzzināju no viņa. Tā kā, tā kā, nu, um, ja viņa um, redzēja tikpat slikti kā man, tad viņš droši vien runās no galvas, bez, bez pierakstiem. Tā kā esiet iecietīgi. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Un, um, nu, nav jau tik traki ar tām brīlēm. Mm, tāds neiks vai ne? Bet, um, Nu, jāsaka, man atkal ir prieks tikties ar komiteju pilnā sastāvā un apspriest lietas, par kurām esam runājuši ar koordinatoriem. Tiešām daudz svarīgu tēmu, tā skaitā arī vulkāna izvērtējums, protams, bet, eh, bet nu šeit man būs eh, prieks tiešām visu šīs svarīgās tēmas apspriest ar visiem eh, komitejas locekļiem gan darba programmu, gan arī svarīgākās iniciatīvas, ko gatavo komisija. Nu, tātad par darba programmu. Jaunās komisijas darba programmā transport, transporta sektorā iepriekšējā sasaukumā, komisijas sasaukumā tas gluži tā nebija. Un eh, šajā programmā ir gan daudzgadējā dimensija, tātad ne tikai par desmito gadu, bet eh, arī par, par plašāku stratēģiju turpmākiem gadiem ir runa. Un, lai izveidot ilgspējīgu transporta politiku, kas nāk par labu pilsoņiem un biznesam, ir jānovērš sastrēgumi šajā jomā, dažādi sastrēgumi, gan, gan regulatīvi, sastrēgumu, kas eh, traucē izveidot kopējo tirgu, tāpat infrastruktūras un tehnoloģijas, eh, tādas šaurie punkti, sacīsim. Un līdz ar to darba programmā komisija ir vairāk pasākumu, kas eh, risina šos aspektus. Bet vienlaikus esmu iekļāvis arī vairākas institūcijas, kur mēģis ir uzlabot pilsoņa aizsardzību, uzlabojot pasažieru tiesības un drošības ceļiem. Un sākšu ar balto grāmatu par transporta nākotni. Mūsu mērķis ir nākt klajā ar šo balto grāmatu decembrī. Pat kā jūs zināt, Eiropas, Eiropas institūcijās jau viss paģēra laiku, un es ceru, ka pirmā versija jau būs gatava decembra laikā, bet, eh, nu, svarīgākais, protams, ir, ir kvalitāte, nevis ātrums. Un saturs ir būtiskāks, protams. Šajā dokumentā būs iekļaut mūsu vīzija par transportu nākotni, turpat tāpat arī tur būs rīcības plāns transporta politikai un infrastruktūras uzlabošanai tuvākajās desmitgadēs. Tur mums runāja par iekšējā tirgus funkcionēšanu, par jaunām tehnoloģijām, tāpat arī par tīriem transporta līdzakļiem un inteliģentām transporta sistēmām. Tāpat Baltijā grāmatā mēs ierosināsim integrētu pieeju tīkla infrastruktūras uzlabošanai un arī finansēšanas mehānismus visām šīm iniciatīvām. Un Groša kunga ziņojums 9. gadā par transporta komitejas nākotni arī tiks ņemts vērā, tātad gatavot šo balto grāmatu, tā kā parlamentu viedoklis tiks uzklausīts. Nākamgad mēs pārskatīsim ten desmit vadlīnijas. Un tā būs daļa no uh, paketnes, kas uh, būs domāta nākamajā daudzgadu finanšu satvaram. Precīzi laiks, kad tas nāks klajā, nu tas vēl nav zināms. Protams, budžetam ir savi limiti, un tāpēc nepieciešams precīzāk prioritizēt mūsu investīcijas infrastruktūrā. Uh, sākumā mēs grasāmies definēt svarīgākos koridorus, pamatu tātad avienijas koridorus, kuriem lielākā pievienotā vērtība Eiropā. Un šo pamatu eh, tīklu mēs eh, aprīkosim ar inovatīvām un zaļām tehnoloģijām. Ir jau sagatavot metodoloģiju tam, kā izstrādāt šos nākotnes tīklus, kā tos precizēt, bet, protams, eh, tas vēl tiks apspriests gan ar dalību valstīm, gan ar Eiropas parlamentu. Pirmais svarīgais šāds apspriešanas brīdis būs nākamnedēļ. Spānijas prezidentūra un komisija Saragosā kopīgi tātad ir organizējusi šo diskusiju. Tāpat arī Baltijā grāmatā mūsu priekšlikuma attiecībā uz konsekventu finansēšanas stratēģiju. Ja mēs vēlamies maksimāli efektīvi izmantot Eiropas Savienības budžetu, tad ir nepieciešams atrisināt fragmentācijas problēmu. Un es eh, aizstāvu Eiropas eh, Savienības eh, transporta fonda izveidošanu, lai tātad visi šie Eiropas Savienība pieejamie līdzēkļi transportam tiktu apvienot vienotā fondā. Un arī Pirmā dzelzceļa paketne tiks pārskatīta vēl līdz vasaras pārtraukumam, lai uzlabotu dzelzceļa konkurētspēju. Mēs precizēsim patreizējo regulējumu un tāpat arī runāsim par īstenošanas eh, vadlīniju uzlabošanu. Mēs runāsim par regulatoru uzlabot neatkarību un jauniem tātad eh, principiem, atskatīšanās principiem, tātad jāņem vērā eh, tā, tādi vidas faktori, kā arī skaļums, troksni, trokšņa faktors un tā tālāk un runāsim par to, kādiem jābūt nākamajiem pasākumiem, lai uzlabotu situāciju dzelzceļa tirku. Tāpat arī runāsim par to, kā atvērt vietējos pasažieru tirgus. Runāsim par infrastruktūras um, menedžeru un, un, un dzelzceļa uzņēmumu um, darbības uzlabošanu, tāpat dzelzceļa certifikācija ir mūsu darba kārtībā 11. un 12. gadam. Nešaubos, ka Trumpa komiteja pat labam arī gatavo Eiropas parlamenta rezolūciju attiecībā uz pirmās un ceturtās paketes īstenošanu. Mēs sakām līdz šīm diskusijām un mēģināsim arī tās ņemt vērā maksimāli uh, mūsu likumdošanas priekšlikumos. Runājot par iekšējo tirgu, jūnijā nākamajā gadā mēs nāksim klajā ar pakotni, kuras mērķis būs uzlabot lidostu, lidostu darbību efektivitāti un uzlabot lidostu kapacitātes izmantošanu. Un šajā, ar šim mēķim mēs pārskatīsim likumdošanas aktus, kas eh, nosaka eh, tātad eh, avielīniju sadalījumu pa lidostām un tā tālāk. Tālāk iekšā, tātad trans, sauszemes jomā. 12. gadā runāsim par tādu ceļiem sauz, un, un kabotāžas pakalpojumu liberalizāciju. Tas viss būs 12. gadā. Pilsoņa aizsardzība. Ziņojums par drošības standartiem ir sagatavots, un to jūs ieraudzīsiet kaut kad jūnija vidū skatīsim eh, efektivitātes jautājumu, bet tāpat arī veselības un fundamentālu tiesību jautājumu šeit. Bet drīzāk secināsim, ka vienot pieeja Eiropā būtu gaisa eh, pasažieru interesēs, un mēs grasāmies izstrādāt eh, noteikumus komplektas procedūras ietvaros, ko saņems avi, aviācijas nozarē pavisam tuvākajā laikā. Un arī pirms vasaras pārtraukuma ceļu drošības stratēģija 11. līdz 20. gadam tiks izstrādāta. Mēs vēlamies nodrošināt, lai, lai pilsoņiem Eiropā būtu liela drošības ceļiem. Protams, jāvēro subsidiaritātes princips, un tāpēc jāsaka, kas ir vājākais um, um, ceļu posms, transporta posms uh, Eiropā, un tas ir lauku ceļi un tā tālāk. Izstrādāsim vispārīgas politikas vadlīnijas un tāpat arī sadarbības uh, satvaru starp dalību valstīm nodrošināsim labākās prakses apmaiņu. Komisija pat labāk domā par to, kā tad uh, šādu pašu pieeju kā patreizējā rīcības plānā izstrādāt arī tālāk, tad nu, nu noteikti uh, ceļu drošības mērķus un arī diskusijās par grošu ziņojumu komisija atbalstīja šādu nostāju. Arī Melija Alasta ziņojums attiecībā uz pārobežu informācijas sistēmas dibināšanu ceļu drošības jomā ir viens no svarīgākiem pasākumiem, kur, kur palīdzība varētu uzlabot ceļu drošību, arī par to domāsim. Visbeidzot, mēs eh, domāsim par priekšlikumu attiecībā uz to, kā pārskatīt un harmonizēt eh, ceļu izturības testus, lai nodrošinātu eh, to, ka tātad, mm, visi transporta līdzekļi, kas mūsu ceļiem ir atbilstoši uzturēt un ir droši. Jūras drošība. Nākamgad jūlijā mēs nāksim klājā ar sociālo jūras drošību pasākumu pa, paketi. Mūsu mēģis ir uh, uzlabot situāciju darba tirgu jūras transporta jomā un padarīt šo profesiju pievilcīgāku. Tāpat laikā nāksim ar klājā tiesību aktiem, kur mēģis būs um, nodrošināt to, ka jūras konvencijas, starptautiskās konvencijas pasākumi tiek ieviest arī valstīs, kas arī attiec uz apmācību, lai nodrošinātu to, ka visi jūrnieki, kas darbojas ar saviem ūdeņos, ir apmācīti un certificēti atbilstoši pēdējiem standartiem. Uh, Un arī līdz gada beigām es ziņošu par to, kāda ir situācija ar pasažieru tiesībām visos transporta veidos. Mums mēģis ir izvērtēt, vai patreizējā Eiropas likumdošana nodrošina adekvātu aizsardzības līmeni un palīdz identificēt arī uh, turpmākās jomas, kur nepieciešams piestrādāt. Un ja šāda nepieciešamība būs, nu tad mēs nāksim klajā ar, ar papildus tiesībāk priekšlikumiem jau līdz nākamā gada beigām. Tā jau par tehnoloģiju. Nu, kā jūs zināt, tehnoloģijas jautājums ir viena no manām prioritātēm jau nākamā gada martā spēsim pirmo soli ar e-mobilitātes paketi, kas būs likumdošanas uh, priekšlikumu kopums, kas nodrošinās tehnoloģisku izrāvienu arī ar mēģi tad atbalstīt ilgspēju transporta attīstību. Tur būs runa par integrētām uh, uh, dzelzceļa biļetēm, par, par takogrāfiju, tāpat arī par, par e-risinājumu izmantošanu jūrniecībā un tā tālāk. Mums ir nepieciešams koncentrēties eh, uz pastāvošiem izaicinājumiem, bet arī sekmēt inovācijas. Un runāt par pētījumiem transporta jomā, nākamgad mēs sagatavosim strateģisko transporta tehnoloģiju plānu. Tas dos strateģisku satvaru eh, pētījumiem un, un, um, un inovācijām ilgspējīgā transportā laika posmā līdz 2015. Eh, gadam un palīdzēs koncentrēt mūsu līdzekļus uz tādu ierobežotu prioritāšu skaitu. Nu, protams, vulkāna pelni mums ir iemācījuši, tātad snieguši zināmas mācības, esam izturējuši vairākus došīs pasākumus šai sakarā, vairākas reizes šis jautājums arī plenārs sēdē ir pārspriests jūs klātbūtnē. Un, protams, mēs varam turpināt runāt par to arī šodien, ņemot vērā to, kāda bija pēdējā notikuma attīstība. Nu, piemēram, vakar es uh, apmeklēju Eiropas aviācijas drošības aģentūru un runāju par šiem jautājumiem arī, arī tur ar viņiem. Nu, šeit tikai pavisam īsi daudz schematiski par to, kāds tad būtu mūsu prioritārās iniciatīvas šajā jomā. Tas nav izsmeļošs saraksts, tās tie tikai piemēri, un sekos arī citi, protams. Iespēju robežās es uh, iesniegšu šos priekšlikumus tādās paketēs, uh, lai konkrēts politikas mēģis risinātu tādā visaptrošā veidā. Es saprotu, ka parlaments šādu pakaitas pieeju nākotnē ir atbalstījis un ceru, ka arī turpmāk nākotnē šāda man pieeja gūs jūsu atbalstu. Un tāpat eh, līdztekus tehniskiem pasākumiem jāsaka, ka mēs eh, eh, um, transporta politikas uzlabošanu sakmē drošības situācija kontinentā, un tas ir svarīgi. Par starptautisko dimensiju varbūt es nerunāju īpaši daudz, tā ir arī ļoti būtiska tāda liela transporta politikas dimensija. Kā jūs zināt, mums ir sarežģīts saruna process ar ASV, arī ar Brazīliju. Brazīlijas virzienā tāda ir laba izrāviena bijuši pēdējā laikā, un uh, arī sarunas ar citiem starptautiskiem partneriem noteikti turpināsies un, un paliks kā viena no mūsu prioritātēm mūsu darba kārtībā. Aviācija jo sevišķi kļūst par tādu globālu fenomenu, globālu nozari, un līdz ar to nepieciešams runāt par tādu harmonizāciju, par, par, par drošības un, un, un, un uzvedības normu tuvināšanu dažādos reģionos. Nu, ko, nu, tik tā laikam no nu, mans pusē būtu viss. Nu, protams, ļoti labprāt eh, atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Liels paldies, komisāri, par šo īso ievadu. Eh, un es gribētu tagad lūgt, eh, runāsim, sāksim ar koordinatoriem, pēc tam atbildēs jautājumiem. Un pēc tam uh, paši deputāti. Tā kā dodiet mums ziņu, ja jūs gribiet uh, piedalīties runātājs sarakstā. Um, Lichtenberger, Bradborn kungs, Kanča, Alessander, Paskvāla un Vandālen kungs. Ja vēl kāds grib pieteikties, lūdzu, eh, dodiet mums zīmi. Mēs ierakstīsim arī jūsu vārdus sarakstā. Mums ir apmēram stunda laika. Tas ir mm, pietiekoši labs laiks, eh, lai mēs eh, lietām liktu kustēties. Un lūdzu, pirmajam vārds. Paldies, priekšstādātāji! Komisāra kungs, eh, paldies jums par um, ievadvārdiem, par to, ka iepazīstināt jūs mūs ar savu programmu. Tā tiešām ir nu, ļoti plaša, ambicioza eh, turpmākiem mēnešiem un gadiem. Viss tas, ko jūs iezīmējāt, nu, mēs tikai varam cerēt, ka, ka tas tiešām tiks sagatavots un realizēts. Nu, un desmitā gada laikā mums vēl nāksies nu, šo to piedzīvot, atcīm redzēt. Nu, man vienok raugoties ir vairāki jautājumi, kas no vienas puses ir aktuāli, bet no otras puses eh, ir, nu, kā es sacītu, patreizējā situācijā transportā sarežģīti. Proti, neakarīgi no tā, ko jūs likāt priekšā kā projektu šeit, nu, mums vajadzētu tomēr arī vairāk zināt, par, nu, kur, kurā virzienā tad jūsu projekti, jūsu priekšlikumi ies. Nu, piemēram, cēsteļš. Pavisam vienkārši jautājums. Vai jūs grasāties eh, tātad eh, piedāvāt tirgus atvēršanu šīs tas pakodas pārstrādes ietvaros? Vai šīs diskusijas jau ir sākušās, vai arī jūs eh, ļausiet vēl parlamentam vai kādus atsevišķus pētījumus šajā jomā? Un tas pats attiecas arī uz vairākām citām jomām, kur jūs runājāt par tirgus atvēršanu. Un tad kā jūs uh, skatāt šo nākotni? Vai sākotnē, sākumā nebūtu jāveic rūpīgi izmeklēšana šajā jomā, vai, vai jūs nevajadzētu izvērst diskusiju šeit parlamentā arī? Un tāpat arī runājot par uh, sauszemes transportu, kabotāžu, pat labāk, nu, arī nav vēl līdz galam atrisināt kopējā tirgus uh, aspektā, tā kā būtu jādomā par to, nu kā tad jūs saskatiet šīs lietas attīstību. Un attiecībā uz jūras transportu, nu, ar ostu pakalpojumiem mums jau zinām pieredze šeit šajā komitejā. Tur tā mums grūti gāja solis priekš, divi atpakaļ un tā. Nu, vai um, arī šo dosie jūs negrasāties pārskatīt? Tātad šīs trīs jomas, kur mēs runājam par iekšējo tirgu, nu, tur vēl tomēr būtu jāparedz nākotnē interesants un aizraujošas politiskas diskusijas, bet tagad vēl konkrēti par citām jomām. Es vēlētos uzzināt, vai attiecībā uz uh, vulkānu izvirdumu. Tad vai jautājums par kompensācijām ir atrisināts? Gribētu saņemt konkrētu atbildi no jūsu puses. Vai jūs negrasāties izvērst diskusiju kādu orientējošu debatu attiecībā uz iespējamiem kompensācijas tātad aspektiem, uz iespējamo risinājumu, tas mums visiem ir svarīgs? Un tāpat arī, kā pat uh, labāk ir ar eh, sarunām ar ASV, kāds ir status šeit. Desmitā gada laikā bija plānots pabeigt šīs sarunas, nu būtu interesanti uzzināt, kas tur notiek. Būtu labi, ja parlamentam un komis, šai komitejai arī būtu iespēja par to diskutēt. Tāpat arī par šo slotu pārskatīšanu lidostās. Kādā virzienā šī revīzija, šī pārskatīšana ies? Vai tas tikai būs tāds vienkāršs pārskats, revīzija vai, vai tāds padziļināts pētījums? Un vēl mēs bieži izskatīts jautājums šāds. Ka? Ko jūs domājat par megatraks jautājumu? Tad, tad, tad, eh, vai tas varētu būt tāds risinājums ceļu transportam? Manuprāt, tas ir ļoti interesants praktisks jautājums. Es zinu, ka kolēģiem eh, ir eh, jautājumi par citām tēmām, no manas puses līdz ar to tas, tas arī viss. Jā, nu. Alkadruji 4 minūtes, eh, koordinatoriem 4 minūtes un eh, deputātiem 2 minūtes. Jo saraksts ir liels. Paldies, paldies. Paldies, komisāri, par jūsu ievadiem. Es eh, zinu, ka ļoti daudz kas ir procesā. Taču, kā jau arī Meķu teica, tad, kad mēs esam mazliet nepacietīgi, mēs tiešām gribētu, lai kaut kas steidzami mums jau būtu uz galda nolikts. It īpaši runājot par vulkāna problemātiku. Pirms pāris nedēļām jūs teicāt par eh, koordinācijas eh, vienību un tagad es domāju, mums vajadzētu šo situāciju labāk ar to tikt galā. Un es gribētu redzēt, kādas ir šīs koordinācijas vienības uzdevums, kādos apstākļos šāda e, veida koordinācijas vienība varētu iejaukties. E, protams, ne jau tikai vulkāna eksplozija gadījumos, bet Meķu teica, ka Ir arī citi priekšlikumi, kurus varot lasīt presē, runājot par kompensāciju skaitļiem un tā tālāk. Uh, taču eh, bija tāda ļoti oficiāla reakcija uz šo, jo ir kompānijas, kas eh, vēlētos, lai eh, tām būtu tagad izņēmuma attiecībā uz CO2. Un es tiešām no tā, kaut ko no tā jums gribētu par to dzirdēt. Un treškārt par koordināciju un uh, darbinieku mobilitāti. Jūs zināt, ka mobīli strādnieki, tas ir ļoti karsts sarunu temats parlamentā. Uh, mēs mēģinam šobrīd atrast, vai neatkarīgi darbinieki arī būtu aptvērumā, jo e, šeit ir runa tikai par nodarbinātības komiteju, un es gribētu redzēt, vai komisija skatīsies uz citādu e, risinājumu, jo nonākot plenārsēdē situācija būs tāda, ka, e, piemēram, pašnodarbinātie, neatkarīgi nodarbinātie tos varēs iekļaut, lai gan es domāju, ka mēs gribētu labprātāk rast kompromisu par eirovinieti lieti. E, martā pirms gada e, parlaments ieslēdza, iesniedza priekšlikumu padomē, un mans vienkāršais jautājums ir šāds, vai jūs e, gribētu jūsu politisko svaru pielikt, lai būtu kāds jau eh, lēmums Beļģijas prezidentūras laikā. Runas par to iet. Taču eh, galvenais eh, parlamentam ir pārskats, jo, lai, ka ir jau dažādi pasākumi pieminēti, piemēram, akciju plāns par pilsētu mobilitāti. Un tas ir ļoti interesants piedāvājums, taču ar to bija saistīts laika grafiks, kurš teica, ka 2010. gadā būs izveidotas eh, tāds novērošanas centrs, kas pētīs urbāno mobilitāti. Un eh, iespējams, ka būs informācijas apmaiņa eh, par galvenajām struktūram. Tāpēc es gribētu lūgt mm, mm, mums regulāri ziņot, cik tālu lietas šai lietai nonākušas. Paldies! Paldies priekšstātājiem, paldies arī Kalas kungam par jūsu ievadvārdiem. Nu, daudz kas jau tika pieminēts, tāpēc man ir tikai pieci konkrēti jautājumi, par ko es vētos jums vēcāt. Viens saistās ar līdzekļiem, ar naudu, proti par šiem te bottlenecks, ko jūs pieminējāt, un tāpat arī TNT pārskatīšana. TNT nākamreiz Tāragosā mēs skatīsim, to jūs sacījāt, bet gabiem gan TNT, un tātad koridoru paplašināšanai, jūs pieminējāt, ka te, tas, tad, tad, attiecībā šiem bottlenecks, kā tas izskatīsies kādā distancēs un kāds tiks finansēts. Un tādēļ mans jautājums, vai jums jau kādas konkrētas idejas? Es saprotu, tas ir svarīgs jautājums, ja mēs runājam par šiem jauniem finansēšanas instrumentiem, vai tos vajag piesaistīt šai jomai un finansēt to, kas šeit ir svarīgākais un ko, ko, mēs, ko es mums vajag pateikt šajā sakarā. Otrais jautājums par iekšējo tirgu. Nu, jums bija labas domas, jūs jau noklausīšanās laikā sacījāt, ka mēs jums pirmiem mēķiem būs. Uh, pabeigt eh, vienotā kopa iekšējā tirgus izveidi transporta jomā. Jūs jau pieminējāt integrētās biļetes, piemēram, tas, protams, pašiem Eiropā būtu ļoti būtiski. Un arī vulkānu izvērtuma laikā mēs par to runājam. Ja tādas būtu bijušas, tad cilvēkiem būtu vieglāk bijis nokļūt mājās un tā tālāk. Un tad par šīm konkrētās lietas jūs pieminējāt, bet es nedzirdēju nekādus skaitļus, kad jūs grasāties tad ieviest šo iniciatīvu. Protams, tas nav vienkārši, to es saprotu, bet varbūt jums ir kāds priekšstats attiecībā uz to, kā tas varētu notikt. Un otrais ir sastarpēja operat operatibilitāte, tad, tad sastarpēja savietojumība vilcieniem, tas pagaidām tīkli nav saslēgti. Nu, protams, varbūt tas arī ir smags temats, bet varbūt jums ir kāds padoms šai sakarā. Trešais jautājums, pavisam īsi. Jūs pieminējat par pieredzes apmaiņu attiecībā uz drošības ceļiem, par šo pārobežu um, infrastruktūru attiecībā uz um, um ceļu drošības jautājumiem vai jau konkrēts iestrādes šajā jautājumā. Un tālāk 11. gada jūlijā jūs sacījāties pareizi, jūs sapratu, jūs krāsāties, tātad. Tā, tā, sociālos uh, jautājumus attiecībā uz uh, jūrniekiem skatīt, būs tāda pakotne attiecībā uz, uz jūrnieku sociālā un, un izglītības lietām. Nu jā, protams, šai nozarei jākļūst pievilcīgākai, bet nu, tas vēl precizēja, kas tur un kā. Un visbeidzot par vulkānu. Ir daudz balsis, kuras, balsis, kuras um, saka, ka, nu, um, aviolīnijas pietiekami tā tad, nu, nebrīnāja pasažieris nā tā, protams, tā bija tāda force majeure situācija, bet, nu, kā pasažieru tiesības šajā jomā, vai tās tik ievērotas vai nav, ko jūs varat pateikt šai sakarā, un vēl, vispēc ar jūs teicāt, ka es esmu darba grupa. Darba grupa ir tātad konsultācijām un kompensācijas jautājumu skatīšanām, vai ir kāds grafiks šai grupai? Varbūt jūs to sacījāt, un es to pārēju garām. Jūs varētu to precizēt. Paldies. Ā, ah, Eiropas debesis, vienotās debesis, atvainojos. Tad Single European Sky. Arī tas ir svarīgs jautājums. Es zinu, ka ir jauns FAB koordinators, un, un tur daudz darāmā. Tā kā es jums novēlēju, jums darbs veicās priekšā šiem vienotiem Eiropas debesīm. Paldies. Paldies, Maisē, jūs izmantojāt gandrīz visas četras minūtes. Lichtenbergers kundze, Krāmerkungs. Arī es vēlos pateikties jums par prezentāciju un par šiem te bottlenecks, par šiem sastrēgumu punktiem. Bet, nu, stāsts ir tāds, ka nauda Trans-Eiropas tīkliem no 20 miljardiem ir samazināta uz 8 miljardiem. Vai tas nozīmē, ka jaunas prioritātes? Bet nu, viens no lieliem projektiem nav norakstīts. Tā kā man skaidri jāsaka, ir četri lieli projekti, kas tiek saglabāti. Tad Lielans Turīnas eh, tunelis, Mesīnas tilts. Un nu, tad par pārējo jūs varat aizmirst. Ja pilnīgi vienalga, vai lielie projekti paņem 10 vai 20 procentus, nu, tas nozīmē, ka citām lietām, svarīgām lietām naudas nepaliks. Un vēl vēlos sacīt, ka pat labāk Eiropas dzelzceļa satiksmē nu, nav savienojama ar valstīm, kas ir aiz bijušā eh, cels priekškara pagājuši 20 gadi. Nekas nav darīts. Nu, Eiropa joprojām ir dalīta šai ziņā, vajadzēja kaut ko darīt tā kā, ne? Tā klimata stratēģija. Līdz 20 gadam tātad pa 20% samazināt uh, izmešas. Bez uh, radikālām izmaiņām transporta tīklos un mobilitātē to nevar sasniegt. Un tur nav runa par atsevišķiem pasākumiem, bet runa par to, ka ja nemainās ietvar nosacījumi, Un ja netiek īpašs atbalsts sniegts tātad eh, īpašiem trans transporta mm, alternatīvām tīkliem, tad mēs to nepanāksim. Un ar to, kādas tad ir eh, iniciatīvas, lai mainītu šos te ietver nosacījumus. Un tālāk par aviolīnijām. Eiropas vidas aģentūra saka, ka katru gadu 300 miljārdu eiro Tātad eh, nodokļu maksātāji iemaksā aviācijas nozare, un vai tad nepietiek naudaiņas eh, tagad kompensācijām? Tātad bez vulkāna 300 miljardu eiro viņiem ir pēļņi. Un nu, tad, eh, vai tad viņi nevar atrast naudiņu, kā pārdalīt tagad šos līdzekļus? Jūs pieminējāt ātrumu limitus un, un tāpat arī braukšanu dzērumā, tā, tās apkarošana, tās ir prioritātes. Eiropas līmenī mēs runājam par, par eh, tātad eh, transportu uzlabošanu, bet eh, tajā pat laikā jūs tātad nedomājat par ātrumu ierobežošanu un alkoholismu apkarošanu, tā, bet tad nedzirdēja konkrēts pasākums. Varbūt tas saistās ar subsidiaritāti, ja? varbūt tā, bet, mm, protams, valsts mobilitātes robežās par to var runāt, un tur ir subsidiātais savu lomu, bet, bet mm, es uzskatu, ka Eiropā arī būtu kaut kas jādara. Tālāk rošas ziņojumā. Ir sacīts, ka līdz 20 gadam par 20% tiek samazināta izmeša, tad, tad, un tehniski to samazināt nevar. Ja vienai četri galvenai ģimenei ir lētāk aiz, aizlidot uz Majorku nekā braukt ar vilcienu šos pārsimt kilometrus, nu tad nekas ir nemainīsies. Nemainīsies tā kā, vai jūs to ņemat vērā, kāds ir iniciatīvas. Un vispēcot, tad, tad runā par dzelzceļu, ka tirgus pagaidām nav atvērts un integrēts celsceļš bez uh, tirgus atvēršanas, tiekšā tirgus atvēršanas, nu, es to saprotu, bet, bet, bet neintegrēts tir, tirgus eh, ār tir, uh, eh, tirgus atvēršana ir tikai birokrātija, manuprāt. Ir tāds valsts, kas saka, ka viņas neinteresējuši Eiropas standārti, ka robežas viņi neatvērs. Uh, Un tas ir pretrunā vienotā tirgus eh, principam. Ko jūs vēl grasāties darīt šai sakarā? Vai jūs gadīsiet vēl astoņus gadus, kā bija pirmo dzelzceļa paketni, kamēr tur viss realizēsies, vai jūs um, aktīvāk mēģināsiet runāt ar šīm te valstīm, kas pagaidām tam pretojas? Un beidzamais, eh, Spasterkungs, lūdzu. Paldies, eh, Spasterkungs. Un uh, Man ir tikai uh, trīs ļoti īsi komentāri. E, pirmais bija, ir jautājums par komisijas lomu vai iespējamo lomu, uh, lai piespiestu šīs te dzelzceļa kompānijas izveidot elektronisko rezervācijas sistēmu, lai būtu iespējams nokļūt cauri visai Eiropai, nepērkot biļetes sektoram pēc sektora. Es domāju, ka eh, to viss parlaments atbalsta, jo eh, cilvēkiem gribētos to darīt. Un vai eh, komisija ir bijušas domas par to? Es domāju, mēs tiešām labprāt dzirdētu jūs komentārus. Otrs jautājums ir par vulkānu pelnu jautājumu. Un jūs tiešām teicāt, ka bija labas debates Strasbūrā. Un mums tiešām vajadzētu uzsvērt, ka mēs atbalstījām informāciju, kas ļoti veikli nonāca mūsu rīcībā no komisijas puses Un ir divas jomas šai ziņā. E, protams, mēs zinām, ka tas maksā apmēram 1,7 līdz 2 miljārdiem eiro. Un e, tas bija tātad iz, e, no ārkārtas notikums. Taču ir divas lietas. Jūs jau jautājāt un teicāt, ka jūs atbalstītu kā pārvadātājs, tā arī lietotājs ar zinām kompensāciju taču acīm redzot, eh, tas tādā veidā tiks nosaukts par valsts pabalstu. Tas pats arī bija attiecībā uz laika posmu pēc 11. septembra 2001. gadā. Es tāpēc gribētu dzirdēt, kāds ir process, ko dalība valstis domā vai ir izrādīt, kāda interese palīdzēt saviem pārvadātājiem, jo viņi diezgan daudz zaudējuši tajā laikā. Otra lieta ir e, pasažieru tiesību kompensācija, jo mēs visi, protams, atbalstam to, ka e, pasažieriem ir jāpasaņem kompensācijas un viņiem jāpalīdz šādos apstākļos, bet tie bija ārkārtas apstākļi un e, tā kā šīs maksas bija tik ļoti tādas, kas smagi izjūtamas, tad kā tad tagad būs? Vai tad e, tiešām pārvadātāji paņems, saņems kādu finanšu palīdzību vai nē? Jo tādi bija apstākļi, un vienkārši būtu ļoti interesanti, vai jūs esat kādas indikācijas saņēmusi. Un visbeidzot, ko, ko jūs teicāt proti par uh, E, par šo te ķermeņa, ķermeņa skaneru pielietošanu lidostās. Jūs droši vien zināt, ka tas ir diezgan pretrunīgs tāds pasākums un e, daudz, kas ir atkarīgs no pašām iekārtām, jo e, skipholi izmanto tādu aprīkojumu, kas, kur nav pārāk grūti pielietojams, tas ir ļoti augsti tehnoloģisks, bet, piemēram, apvienotā karalista izmanto uh, Eh, citas iekārtas, kas būs obligātas, un tā mums būs tiešām problēmas. Tā kā eh, jūs teicāt, ka tas nebūs tikai nu, līdz jūnija vidum, bet es gribētu zināt, kāda ir komisijas pozīcija šajā ziņā. Paldies! Paldies, komisār, vai jūs gribētu atbildēt tagad uz šiem pirmajiem jautājumiem no politiskajām grupām? Lūdzu, jums vārds. Četras minūtes, ja? nebūs viegli. Varbūt, ka tad visus jautājumus uzreiz četrās minūtēs, jo uh, dažas problēmas šeit minētās, e, tās uzdeva ļoti daudz cilvēku. Nu jā, bet mēģināšu atbildēt pēc iespējas īsi. Runājot par dzelzceļa pakotni septembrī, e, tā būs jūsu rokās, un, protams, es atbalstu tirgus atvēršanu. Par kabotāžu, kā jau es arī teicu savā eh, ievada izteikumos, mēs atbalstīsim, lai būtu kabotāža iekļauta transportā. Runājot par šo vulkānu, nu vairāk jautājumu bija par vulkānu. Jūs ziniet, eh, vulkānu neklausa man. To jau es teicu, eh, tā ir dzīves tāda daļa, un pat komisija to nevar šo dabas spēku savaldīt. Un Līdz ar to eh, tas, eh, tas ir risks, kas ir saistīts ar gaisa satiksmi, kā vienmēr. Eh, koordināšanas grupa ir sākus strādāt. Tā ir tātad starp Eirokontroli un EASA. Un tas ir nepieciešams tikai, lai būtu šāda te, um, tieša saskarne vienam ar otru, ja kaut kas vēlreiz notiks. Uh, runājot par vairākiem jautājumiem, kas tika uzdoti attiecībā uz kompensācijām. Un mūsu nostāja, nostāja ļoti skaidra komisijas dokumentā. Mēs nerunājam par kompensācijām. Kompensācija nozīmē, ka, ka kāds par kaut ko tiek vainots, bet šajā gadījumā es vēlreiz atkārtošu to jo gaisa satiksmes slēgšana bija balstīta uz to laiku spēkā esošiem skaidri izteiktiem eh, noteikumiem, ko visi kopā bija pieņēmuši. Un tāpēc es gribu teikt, es biju tur, E, tieši tajā brīdī, kad e, e, nu, ļaudis sāka pārunāt, ka šos likumus, noteikumus vajadzētu pārveidot un izveidot elastīgāks. Un tas nebija viegls lēmums, jo jūs runājat par kaut ko, kas var pacelties gaisā un tad tikt sabojāts šīs lidmašīnas, un kurš būs tad atbildīgs. Tā kā jāuzskata, ka tas tiešām ir ārkārtas pasākums un riski ar to saistīti un arī iespējamās sekas taču mm, šīs, eh, šīs sekas eh, ir eh, jādala, un mm, mēs runājam ja mēs sniegsim valsts pabalsti, pabalstu, tad, ja kāda līdzsabiedrība būs tiešām lielās grūtībās, tad viņas var pieteikties uz valsts pabalstu, un tad tas ir iespējams sniegt pastāvošo noteikumu ietveros. Mans kolēģis Hokins Almuņa ir e, teicis un solījis arī e, elastīgi rūkoties uz šo jautājumu. Taču e, līdz šim neviens pieteikums nav saņemts par valsts pabalstu. Ļoti vienkārši kāpēc? Jo, ja mēs runājam par vispār, par cik tiem miljārdiem, kas būtu šie iespējamie zaudējumi, tad, kad jārunā jau ir par dokumentiem, Tur ir pilnīgi cits stāsts. Tur jums ir jāpierāda, ka jums ir tādi un šādi eh, šie eh, zaudējumi, kādas ir jūsu izmaksas. Valsts palīdzība ir iespējama, palīdz, kompensācija nav iespējama, jo jūs nevarat nevienu vainot ka lēmumu eh, institūcijas pieņēma lēmumu, ka drošība pirmā vietā. Un um, tāpēc mums ar šīm sakām ir jācīnās, mums ir jāiemācās uh, no savām uh, kļūdām, bet ja kāds ir izdarījis kādu kļūdu, un nu, tādā gadījumā, un mēs varam skaidri noteikt, ka nu, tādā gadījumā mēs varam prasīt kompensāciju. Šāds gadījums nav. Uh, jau no pašā sākuma uh, pasažieru tiesības Eh, aprunājot, es jau eh, ceturtdien runāju par pasažieru tiesībām, un es joprojām uzskatu, ka tā ir skaidra, eh, skaidrs uzskats, informācija skaidra jābūt, šī te pār citu maršrutu piedāvāšana vai naudas atdošana. Tas ir viss. Tur nav nekādas cits runas par kaut kādu aizkavēšanos vai kaut ko tādu. Šīs nav tas gadījums. Ārkārtas situācijās ir nepieciešams šīs manis trīs pieminētās lietas. Protams, ir eh, tāda pelēkā zona, eh, ko par, teiksim, pasažieru aprūpi un viesnīcu nodrošināšanu, eh, piedzvaigžņu viesnīcām un tā tālāk. Es nedomāju, ka, nu, manuprāt, lielās avio kompānijas ievēro šos nosacījumus un tiešām pārdeva naktsmājas. Taču, protams, mēs rudenī nāksim klajā ar ar uh, paskaidrojumu, ko esam iemācījušies. Nu tā, tik tālu par vulkānu. Tagad, jā, jā, bija jautājums arī dzen par to, vai kāds ir prasījis izņēmumus mm, no eh, emisiju tirzniecības schēmas vai kaut kāds cits. Es par to gan neesmu neko dzirdējis. Es esmu lasījis, jā, kaut kur ziņās vai kaut kur Taču oficiāli es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu nācis ar prasību vai priekšlikumu, lai viņam kaut ko atlaistu, kādus maksājumus. Protams, ja jūs esat aviosabiedrība, jūs tiešām cīnāties par savām interesēm, protams. Un lielākā problēma šobrīd ir tā, ka eh, mēs eh, tālāk sekosim, un eh, priekšlikumi ir bijuši par precīzākiem indikatoriem, kāda būs šie zonu eh, indikatori. Un šobrīd notiek darbs ar dzinēju ražotājiem, lai noteiktu uz pierādījumiem balstītus ierobežojumus. Protams, līdzsabiedrību pieeja reizēm ir ļoti nervoza. Tā kā mums ir jādod viņiem tiesības lidot. Ja mēs viņiem tiešiem, eh, nu mēs vai attiecīgās institūcijas dos tiesības lidot, un ja kaut kas tad notiks, nu kurš tad būs vainīgs? Un nav teikts, ka Eh, ir teikts pilnīgi skaidrs, ka eh, šie pelni ir eh, bīstami, jo viens lidojums bija tāds cauri pelnu mākonim, un es redzēju bildes, kā izskatījās dzinējs pēc tam. Tā kā tās lietas ir bīstamas. Bija jautājums. Tā, tik daudz par vulkānu. Nu jā, par dzelzceļiem tagad. Par ten desmit un finansējumu. Protams, bija, nu, tas šis te jautājums Eh, mums ir iespējas eh, finansēt, bet no otras puses mums nav iespējas. Es piekrist, eh, piekritīšu savam kolēģim, ka mm, vajadzētu koordinēt mūsus, mūsu projektus un izskatīt mūsu vispārējo strateģiskos mērķus, un Hānkungs arī ieradīsies Saragosā, un viņš būs kā daļa Uh, kā sastāvdaļa šajā pasākumā, un, jo tas ir reģionālais finansējums, un tas ir pat lielāks nekā TNT nauda, taču mēs jau esam uh, redzējuši, ka ir jau vesela rinda iespēju finansēt šīs lietas, bet kāpēc tas nav uh, bijis efi, efektīvi izmantots, tas ir arī mans jautājums. Un, Es tiešām šo lietu virzīšu tālāk, un tā būs viena no manām lielākām interesēm un prioritātēm - noskaidrot nepieciešamos, nepieciešamos, nepieciešamo finansējumu. E, daudzi ļaudis uzdeva jautājumu par e, sadarbspēju un arī par biļešu izsniegšanu. Es domāju, šī ir viena lieta, ko mēs tiešām varētu virzīt uz priekšu. Esmu jau strādājis pie tā ļoti stingri, lai izveidotu platformu šādai informācijai, kas beidzot mums atļautu iegādāties biļetes vis, visai, caur visai Eiropai. Un arī, lai mums būtu šie te, nu, vilcienu saraksti. Uh, jo mm, arī mēs varētu redzēt ne tikai lidojumu sarakstus, bet arī vilcienu sarakstus, lai mēs varētu redzēt visā Eiropā. Un mm, gan būtu iespēja informācijai arī dažādam biznesiem, jo Ja, ja vienkārši biznesmenis grib nosūtīt konteineru no punkta A uz punktu B pa dzelzceļu, kā šī informācija būs pieejama viņam, e, kādus ceļus viņš var izvēlēties. Tāpēc es domāju, ka ja jums būtu visas šie te šaurās vietas novērstas, tad tiešām tas būtu ļoti labi, bet dažas šīs šaurās vietas ir tik lielas, tik ļoti šauras, ka tas tiešām prasīs daudz laiku, taču nu, mums, mēs varētu izmantot informācijas tehnoloģijas, un tas mums tiešām palīdzētu panākt progresu. Par eiro viņeti. Tas ir jautājums, kur mēs mēģinājām strādāt, mēģināsim strādāt ar Beļģijas prezidentūru. Līdz šim tas ir tā kā iesprūdis. Jā, par pasažieru tiesībām es stāstīju jau, par lielajiem projektiem, nu, detaļas. Runājot par šo te ātrumu ierobežojumu un alkoholu ierobežošanu, nu, jāsaka, Vācija ir lielākā valsts, kurā ātrums nav ierobežots uz autoceļiem. Ah, jā, vienīgā. Bet, ja jūs braucat var Vācijā, jūs redzēsiet, ka ir aizvien vairāk un vairāk ceļzīmi, kas ierobežo ātrumu. Tā kā es īsti nezinu, e, e, cik daudz ir šis, e, ja mums ir dažādas šīs te autovadītāju kultūras, dažās valstīs varat uzticēties cilvēkiem, dažās ne. Es to teicu arī uzklausīšanas laikā, tā kā, kā jūs atceraties. Nu jā. Ja. Tagad, jā, par apvienotām valstīm. Līgums par to tiks eh, palikt, parakstīts 30. jūnijā. Eh, Spānija un ASV parakstīs, taču paies ilgs laiks, kamēr tas tiks ratificēts. Taču pats svarīgākais ir, lai mums būtu mm, daži šāda tipa citi līgumi vietā jau no parakstīt. Jā, eh, nu jā, paldies, paldies jums. Un e, tagad e, ir atkal garš e, dalībnieku saraksts. Divas minūtes lūdzu runātāji, citādi mēs nevarēsim visiem dot vārdu. Tā kā saraksts, es viņu izkārtoju tā, lai tas būtu vislabākā veidā. Uh, Kanciāna kungam divas minūtes lūdzu vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri, laipni lūdzam šeit. Mēs, es uzklausīju jūsu ziņojumu. Tas ir ambicios un ārkārtīgi plašs. Tā ir liela darba programma. Vismaz, ja runājam par problēmām, pie kurām strādājam pašlaik, manā manā darba laikā es um, esmu skatījis vairākus jautājumus, kurus jūs pieminējām, piemēram, dzelzceļa jomas dokumentu kopums, piemēram, uh, kravas transportu izmantojot uh, sauszemes ceļus un dzelzceļu. Ja mēs vēlamies nodrošināt ilgspējīgu nākotni uh, transporta jomā, tad uh, mums jābalstās uz grošu ziņojumu, ko mēs šorīt skatījām. Uh, Mums arī ir jānosaka rādītāji, balstoties uz kuriem mēs varētu strādāt pie nākotnes attīstības. Mums ir vajadzīgas vadlīnijas sistēmas izveidēji, lai nodrošinātu, piemēram, transporta um, darbības spēju un nodrošinātu arī pasažieru tiesību ievērošanu, piemēram, uh, ūdens transporta jomā. Jūs teicāt, ka tiks eh, nākošā gadā izveidota tāda vispārēji transporta jomas pasākumi, bet mums vajadzētu mm, tā apkopot visu šo te informāciju. Bet nu, man ir specifisks konkrēts jautājums. Jūs runājāt par finansējumu TNT tīkliem vai šo te elementu integrēs arī ar citiem elementiem vai nē? jo, jā, ir finansējums pieejams, bet ir nepieciešams arī kaut kas jauns, tajā laikā, kad uh, Eiropai ir jāiziet no krīzes, un kādas šeit jūs idejas varētu piedāvāt? Paldies! Nākošais runātājs būs Jālis Senders kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs, ļoti ātri. Runājot par drošības jautājumu, es gribēju jautāt komisijai, kad viņi domā iesniegt jaunus priekšlikumus par eh, pārrobežu soda naudām. Vai savas darbības laikā jūs vēlaties arī kaut ko darīt, piemēram, runājot par infrastruktūras drošību un kā arī ar pilotu projektiem, eh, piemēram, lai panāktu, ka eh, aviolīnijas nonāk mūsu pusē, kā arī ar, piemēram, ar sadarbību ar prokuratūras dienestiem vēl, ko jūs domājat darīt, eh, piemēram, ar transporta budžetu nākošajā plānošanas periodā? Divkārt, trīskārt, četkārt palielināt, jo mums ir lieli mērķi un mums ir jāstrādā budžeta ietveros un varbūt ir nepieciešami kaut kādi papildus resursi. Bet nu ir skaidrs, ka jums ir jābūt kaut kādiem mērķiem šajā ziņā. Uh, cilvēki runā par trīskārsošanu. Tas ir tāds kā maģiskais skaitlis. Vēl par pārvaldību. Parlaments atbalstītu jūs, ja jūs aizstāvētu kopējās Eiropas intereses attiecībā pret nacionālām interesēm, lai izveidotu eh, visu Eiropas eh, ceļu tīklu par ūdens transportu par ostām un loģistiku. Mēs esam izveidojuši darbības plānu, vai jūs šeit paredzat kaut kādu atjaunošanu, piemēram, tehnoloģijas, Cezāra projekts. Jūs varbūt par to zinat vairāk nekā es, bet, nu, izskatās, ka tiek nepelnīti aizmirsts par finansēšanas jautājumu šeit. Un nobeigumā pasažieru tiesības. Mēs pabeigsim divus dokumentus šajā jomā. Uh, par sauszemes uh, pasažieru pārvadājumiem un ūdens pārvadājumiem. Vai jums ir skaidra pozīcija šajā jomā? Lichtenbergers kundze, tagad jums uz divām minūtēm vārds. Jā, Strešnieks, paldies. Eh, man viens papildus jautājums attiecībā uz to, ko jūs atbildējāt uz manu kolēģi jautājumu par eiro biņeti. Jūs sacījāt, ka jūs vēlaties ar Beļģijas prezidentūru to eh, šie jautājumi tātad pilnveidot un strādāt pie tā. Uh, Nu, kādas iezīmējās koalīcijas, tā sacīja, kādas iezīmējās um, virzību šajā jautājumā un ko jūs konkrēti darīsiet? Jā? Un vēl jautājums tātad uh, par trim uh, transporta um, tātad uh, nozarēm, kas būtu jāapvieno, būtu jā, vairāk jāintegrē. Konkrēti, vai jūs veiksiet kādus pasākumus attiecībā uz to, lai, lai um, tagad laimīgā kārtā ir beigušās vēlēšanas Itālijā, tātad attiecībā uz konvenciju protokoliem, to vairāk, vairāk starptautisku konvenciju mm, pielikumiem. Tātad eh, Itālijā vēlēšana laikā tas tika nolikts malā, bet tagad vajadzētu atjaunot šo jautājumu. Tā par Eiropas tīkliem konkrēts jautājums, vai notiks izmaiņas prioritāro projektu sarakstām? Un tad bija 30 vai, vai vairāk projekti. Vai nevajadzētu tomēr veikt uh, uh izmaiņas, bet iesaistīt arī koordinatorus? Mēs šeit spēlējamies ar ilūzijām. Nav nekāds brīnums, ka budžeta situācijas uh, dēļ tad, tad, tad uh, ir šīs izmaiņas. Ja mēs nezinām, vai vispār dalību valstīm būs iespēja kaut solis spērt tātad šajās, šajās lietās, ņemot vērā budžeta ierobežojums. Un, Attiecībā uz darba laiku, uz darba laiku, tātad tiem, kas strādā uz ceļiem, tur arī mēs uzdevām jautājumu un nesņēmām atbildām. Paldies, tagad Grundes Paskvēl kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, Kalas kungs. Jūtaties šeit kā mājās. Jo dažās dienās mums ies labi, dažās dienās varbūt netik labi, bet nu paldies par solidarizēšanos ar mums. Mēs daudz laika domājam par krīzi, bet ja mēs saliksim galvas kopā, tad uh, radīsies varbūt kaut kāda cerība. Mums ir ļoti daudz, kas jādara, un, un ir grūti pieķerties visām lietām, un arī nav pietiekoši daudz laika, lai visu izdarītu. Bet nu, pirmais jautājums ir par Transeiropas eh, tīkliem. Ko jūs domājat par krīzēm? Dalību valstīm nav daudz naudas, eh, ir samazinājumi par 20, 80 tūkstošiem eiro, arī vulkāns te savu darbu ir padarījis. Es negribu nevienu vainīt, bet sekas ir jāņem vērā. Ja mēs runājam par uh, dažādām šāda veida parādībām, notikumiem. Varbūt, ka ir jāizveido kaut kāds solidaritātes fonds, lai mēs varētu palīdzēt pasažieriem. Nākošais jautājums par dzelzceļiem. Kad kad mēs sāksim runāt arī par kravas transportu, ātrgaitas kravas vilcieniem, nevis tikai atkartes pasažieru vilcieniem. Šis jau ir sens jautājums, un mums ir jāuzstāj, lai šis te projekts tiktu pabeigts. Un pēdējais. Eh, tika paziņots par jūsu iniciatīvām ceļu drošības ziņā, varbūt jūs vairāk par to varētu pastāstīt. Paldies, tagad Vandālena kungam divas minūtes, lūdzu. Jā, paldies, komisāra kungs. Man bija prieks dzirdēt, ka jūs esat tāds ambiciozs. Un, un tā, nu, protams, ambiciozs, ambīcijas pašas sev vēl nekad neko negarantē. Un, bet runājot par Hāna ziņojumu, kas tiek šeit pieņemts, nu, tur virknē joma tā tad ir nedaudz citāds risinājums, jo sevišķi attiecībā uz transportu nodevām. Uh, Šīs nodevas ļoti atšķirās dažādās dalību valstīs, un um, domājot par vienotā tirgus izveidi, nu, būtu taču jādomā par šo te nodevu vienādošanu iespējams. Kā jūs uh, skatiet šo jautājumu? Kad jūs kaut ko darīsiet, lai, lai mūsu smago automašīnu vadītājiem nevajadzētu saskarties ar, ar, ar, ar uh, šādu diskrimināciju savā ziņā? Tālāk, vēl par iekšējo tirgu runājot. Nu, arī šeit ir daudz darāmā, tātad eh, dažādi tātad, ļoti bieži cilvēkam, ja viņš vēlas, tas ir kādu filtru, dūmu filtru iepirkt Vācijā, viņš to nevar izdarīt, tāpēc, ka tur Dan Dan Danijā viņš netiek atzīts, un tāpēc šeit būtu jādara daudz kas tehniskās uh, certifikācijas jomā. Un tad tālāk par kabotāžu jūs sacījāt, ka. Uh, arī kabatāžas filmā varētu pilnveidot šos noteikumus tuvākā laikā, un es domāju, ka tas, nu, protams, vajadzētu, varētu, bet vajadzētu darīt, steidzam tas jādara. Tiešām ļoti žēl, ka kabatāža Eiropā ir ierobežota joprojām. Tas atstāja negatīvu ietekmi. Paldies, un vispēcot, Tikaus kundze, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, mans pirmais jautājums ir saistīts ar finansējuma avotiem nākošajam plānošanas periodam. Un es šeit gribēju runāt par transporta infrastruktūras attīstību Eiropas Savienības austrumu daļā. Otrs jautājums par to, kā jūs atbalstīsiet inteliģentās transporta sistēmas un elektronisko reģistru sastarpējo savienojamību. Vēl es gribēju jums jautāt, vai tas, kā jūs sagatavojāt integrēto stratēģiju jūras, stratēģi, jūras politikai, vai jūs ņēmāt vērā šāda veida stratēģijas izveida arī iekšzemes ūdeņiem, kur varētu iekļaut turismu, transporta vides aizsardzību, ostas, eh, kuģus, eh, izmantoto degvielu, uh, kuģu iekļaušanu emisiju certifikācijas sistēmās un tā tālāk. Vēl man ir lūgums atsūtīt mums rakstiski jūsu programmu, lai mēs varam uzraudzīt jūsu darbu un arī atbalstīt jūs. Paldies! Komisāra kungs! Varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Ja jūs varbūt varētu desmit minūtēs iekļauties, tad mēs varētu uzklausīt arī, uzklausīt arī pēdējos sešus jautājumus, un tad jūs varētu atbildēt. Tātad pēdējais jautājums bija par programmu. Šī darba programma, tas ir oficiāls dokuments, ko ir pieņēmusi komisija, un uh, tas jau ir tik, ticis jums nosūtīts, eh, tieši tāpēc jūs varat uzraudzīt viegli, ko es daru. Bet, nu, kā es teicu, uh, Protams, ka varētu būt arī dažas papildus idejas vēl pievienotas. Man liekas, ka es vēl neatbildēju par eh, pašnodarbinātajiem un megalielajām kravas automašīnām. Pašlaik man uz to pēdējo jautājumu nav atbildes, jo eh, es īsti nezinu, kā viņas sauc, bet nu, tās ir tās garās kravas automašīnas. Bet nu, galvenais jautājums šeit ir par to garumu. Jo šīs automašīnas ir tik garas kā autobusi pilsētās. Un tie ir tie argumenti, kas atbalsta šāda veida automašīnas. Tiem cilvēkiem, kas atbalsta šāda veida automašīnas, bet, nu, manā attieksme vai mana pozīcija ir tāda, ka mums vairs laik nav tādas konkrētas pozīcijas, uh, un mēs pieturamies pie pašlaik spēkā esošajām normām, un tieši tāpēc šāda veida automašīnām pašlaik nav dota zaļā gaisma. Atkal par naudu un par to, cik daudz naudas es gribētu pieprasīt. Jūs zinat, ka budžets nav neierobežots, un parlamentā jau jūs arī strādājat. Uh, ar dažāda veida prioritātēm un, un bieži sanāk cīņa par prioritāšu priori, prioritātēm. Jālis Konze, protams, ka es eh, pieprasīšu vairāk naudas, bet es zinu arī finanšu kontrolētājus un cilvēkus, kas kontrolē budžetu. Piemēram, viens miljards TNT eh, tīkliem, kas ir tiešās investīcijas. E, tātad šis skaitlis ir ļoti neliels un var atbalstīt tikai noteikts konkrēts projekts, un pat 3 miljārdi arī ir nepietiekoši. Mums tikai jācer, ka dalību valstis labi sadarbosies, iesaistīties bankas, iesaistīsies reģioni, varbūt uh, kāds cits, un mums jādomā, kā mēs varam apvienot projektus, kā mēs varam strādāt pie dažādiem, dažādām lietām vienlaicīgi. Piemēram, pagājušajā nedēļā bija starptautiskais transporta fórums, un arī tad mēs runājām par šo te jautājumu, un privātā sektora pārstāvja arī teica, ka privātā sektora ir daudz naudas pieejams tieši infrastruktūras projektiem, kas ir ārkārtīgi pievilcīgi, bet nu galvenā problēma ir, kā apvienot šos te avotus. Par pašnodarbinātajiem man nav komisijas pozīcijas. Nē, es atvainojos, komisijai ir jau noteikta pozīcija, un man nav vēlmes to kaut kā pārskatīt, un tā, tāda pozīcija, kāda viņa pašlaik ir, tā arī par viņu tiks baltots, un nekāda kompromisa nebūs. Tātad mums ir skaidra politiskā līnija, un ja parlaments nolēms, ka pašnodarbinātie ir jāiekļauj, tad tāds būs tas lēmums, ja, vi, ja šie cilvēki netiks iekļauti, nu tad arī mēs to atbalstīsim. Tātad man pašlaik nav nekādas vēlmes atsaukt esošo priekšlikumu par pārobežu soda naudām un dažādām soda naudām par dažādiem pārkāpumiem dažādās valstīs. Mums ir dažādas idejas, kā harmonizēt šo te jomu, varbūt izveidot kaut kādas klasifikācijas tabulus, vismaz lai kaut kā harmonizētu to esošo praksi. Bet, kas attiecas uz šāda veida soda naudām, tad es darīšu visu, lai gūtu panākumus problēmas risināšanā, bet, nu, tā ir liela problēma, nopietna lieta un ārkārtīgi delikāta, svarīga lieta dalību valstīm. Uh, Jūs arī, piemēram, zinat, ka Briselē ir automašīnas no citām valstīm un policija. Un policija, piemēram, uzlikusi uh, soda kvīti par to, ka jāmaksā soda naudu, un es patiešām gribu zināt, kā tad Beļģijas policija cer šo te naudu iekasēt. Nu, skaidrs, ka problēma ir nopietna. Tā arī tiks skatīta dokumentu pakotē, tieši runājot par ceļu drošības paketi. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem bet nu, es īsti nevaru uzreiz pateikt, kāds tad būs rezultāts par eiro viņieti. Ļoti svarīgs, nopietnas jautājums. Un tas koncepts par ārējo izmaksu internalizāciju ir svarīgs. Mums ir jārada vienādi noteikumi visām transporta nozarēm un arī jāatvieglo to nozaru stāvoklis, kurām varbūt ir sarežģītāka, grūtāka situācija. Bet es gribēju uzdot jautājumu, vai no iekasētajiem līdzekļiem jūs esat gatavi nodot kaut kādu daļu citām valstīm? Šeit es runāju par procentiem. Kad es eh, kontaktējos ar citām valstīm, es redzēju, ka cilvēki šādi domā jau. Tātad tas ir tāds galvenais jautājums vai mēs iekasēsim maksu par ceļu izmantošanu Eiropā, un tad mēs varētu izmantot uh, naudu no ienākumiem, piemēram, izveidot Eiropas transporta fondu. Nu, viss šeit virzās kā plānots. Uh, Bet es nezinu, kā, kā, kā mēs varēsim darboties pēc 2013. gada, nu, bet pašlaik šis projekts ir ļoti daudz sološs, un es nedomāju, ka mums nāksies saskarties ar lielām problēmām. Kā jau es teicu, drošības skandāli arī nākotnē būs. Attiecībā uz ostām un jūras politi politiku, jā, mums būs sava stratēģija un es arī pieskaršos eh, labāku pas, eh, pakalpojumu sniegšanai un arī mm, dažādu veidu traucējumu novēršanai. Paldies, komisār. Tagad pēdējais jautājums rauns Koka kungam vārds lūdzu. Jā, paldies. Komisār kungs, būs uh, tātad uh, smago automašīnu un, un, un tāpat uh, mikroautobusu izmešu samazināšana. Kā tur notiek? Tāpat mūsu pilsoņi baidās no saviem jauniem priekšrakstiem no Briseles. Varbūt, ka nevajadzētu realizēt, ka tiek sākumā tiek um, realizēt pastāvšie tiesību aktu un ka nepastāv diskriminācija šajā jomā. Tas arī viss pavisam īsi. Jā, tiešām Dīta ļoti labi, ka tā kā īsti tev izdevās Lankenštaina kungs, lūdzu jums arī divas minūtes. Jā, paldies. Komisāra kungs, trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, Kraštara kunga jautājumu daļu arī vēlos atkārtot un nedaudz pārformulēt, vai jūs arī neuzskatiet, ka attiec, ka nu, tātad um, runājot par dzelzceļa jaunās pakaņas apspriešanu, ka te vajadzētu būt uzmanīgākiem. Tālāk par sociālajiem jautājumiem jūras jomā. Jūs sacījāt, ka nākamgad tur tiks kaut kas sagatavots ļoti labi, bet nevajadzētu būt runāt tikai par uh, izglītību Eiropas Savienībā, bet arī ārpus Eiropas Savienības. Tātad EMSA pat labam tiek skatīts uh, šīs lietas, un viņi arī gatavo atzinumu par šo jautājumu. Un, varbūt mums arī būtu jāiesaistās šajās sarunās. Vajadzētu paturēt prātā to, ko dara EMSA, ja reiz mēs gatavojam savus piedāvājumus. Un treškārt. Uh, jau zināms jautājums. Mēs esam lēmuši lūgt uh, komisiju attiecībā uz tātad um, Baltijas jūru un, un, un uh, Ziemeļjūru un izmešiem tur uz piesāņojumu, ka vajadzētu veikt ietekmes izvērtējumu un uh, cik ilgā laikā tad mēs to redzējām. Paldies! Nākamais runātājs divas minūtes, lūdzu. Es nospiedu. Right, uh... Pratbārnu kungam divas minūtes viena lieta par uh, vulkānu pelniem. Daudz kolēģi jau tam pieskārās. Mēs visi zinām, ka komisija neko nevarēja izdarīt, lai apturētu vulkānu darbību. Bet varbūt, ka varētu mēģināt regulēt kaut kā vulkānu, jau visu pārējo regulēju. Bet nu mans galvenais jautājums bija tāds. Vai jūs esat dzirdējuši par tādu šovu te, Britu televīzijā, kas saucās Jā, ministra kungs? Uh, Man šeit ir atbilde uz eh, parlamenta jautājumu, eh, ko ir sniedzis komisārs. Tik uzdots ļoti vienkāršs jautājums. Tātad atbilst, atbildot uz sūdzībām no maniem vēlētājiem eh, gaisa balonu lidošanas sektorā, viņi jautāja, vai uz viņiem attieksies tas regulējums, ko, piemēram, sauc par sēra. Šī, šī nav komercdarbība, tie ir tikai hobiju lidojumi, un es jautāju, vai uz šiem hobijiem nevarētu attiecināt kaut kādu izņēmumu, jo tie rada ārkārtīgi lielas papildus izmaksas cilvēkiem, kam ir šādi hobiji. Uh, Es parlamentā strādāju jau 11 gadus, un es saņēmis, esmu saņēmis vissliktāko atbildi uz jebkuru no jautājumiem, kur es kā, jebkad kādreiz esmu uzdevis komisāram. Un es saņēmu pilnīgi kaut ko nekonkrētu ar kaut kādu nekonkrētu atbildi uz manu jautājumu. Tagad Uriks kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, laipni lūdzam komisāru. Man ir trīs jautājumi. Pirmais jautājums ir par TNT tīklu finansējumu. Mums ir tāds diezgan uh, labs priekšstats par to, kā finansējumu vajadzētu organizēt un pārvaldību, kā vajadzētu organizēt. Bet vai jūs esat nolēmuši kopā ar dalību valstīm un arī ar citiem komisāriem, kā tad tas īsti konkrēti notiks? Otrs jautājums, ko jūs komisijā darīsiet ar pirmo dzelzceļa jomas dokumentu kopumu? Vai, pārs, vai tas pārskatītais kopums ļaus atteikties no ieviešanas eh, gala termiņa un kaut kā, teiksim, ļaus izvairīties tām valstīm, kas nepilda, ļaus izvairīties no soda. Daudzas Eiropas Savienības institūcijas, ieskaitot komisiju, bieži neņem vērā reālo situāciju, tieši runājot par finanšu resursu izmantošanu. Uh, piemēram, aviācijas drošības uzraudzības aģentūra saņem 12 reizes vairāk naudas nekā dzelzceļa attiecīgā aģentūra. Un bieži ar šo te budžetu uh, dzelzceļa uzraudzības aģentūra nevar pildīt savus ticētos pienākumus. Paldies, priekšsētāji. Man ir eh, jautājums attiecībā arī šiem sastrēgumiem un šos iespējams sastrēgumu punktu novēršanu, bet jāsaka, ka nu, ļoti bieži par problēmu, problēmas eh, nu, pamatā ir ir tātad šie projekti, kas, ilgstošie projekti, kas um, tiek uzsākti, un pēc tam tie tiek pamesti, un līdz kam netiek novesti. Tāpat arī attiecībā uz dzelzceļa koridoriem. Krāmeri kungs arī pieminēja to, ka ir nepieciešams beidzot realizēt uh, dzelzceļa pieslēgumu bijušām padomu bloku valstīm. Un, lai mēs sacīsim no Prāgas uz Dresdēm varētu tur, tur uh, elegantā aizbraukt, un tāds bija tāds viens piemērs par šā piemēra jau daudz. Tātad, ciem vārdiem sakot, tas arī saslēgums. Paldies, Ferēras kundze, lūdzu, arī jums divas minūtes. Liels paldies, komisār. Man divi jautājumi. Vispirmām kārtām sekojošais. Daudzi, daudzas valstis, kas atrodas Eh, Eiropas eh, malās, tām ir milzīgas problēmas, un viņām ir jāsamazina izdevumi un investīcijas, it īpaši eh, manā valstī un arī Portugāli. Visas lielākie mm, dzelzceļa projekti šobrīd ir atcelti un nolikti malā. Es gribēju jautāt, vai komisija seko šiem procesiem un strādā kopā ar šīm valstīm, lai tiešām piešķirtu prioritāti infrastruktūras investīcijām, jo mēs mm, negribētu zaudēt eh, mūsu kustības ātrumu. Otrām kārtām palīdzība aviolīnijām. Kas mm, notiks ar tām valstīm, kurām eh, nav eh, šāda te iespēja, jo mm, izaugsmas pakts neļaus sniegt kompensāciju šīm avio sabiedrībām par tiem zaudējumiem, ko tās cieta no pelniem. Uh, Un visbeidzot no manis īsts jautājums, kas saistīts ar to, ko Ferēras kundze jau jautāja. Un tā ir kompensācija, vai kā jūs to gribat saukt, valsts palīdzība avio sabiedrībām, kurus ietekmē vulkāniskie pelni. Jo kāda ir pašreizējā situācija, tad man ir skaidrs, ka eh, palīdzība būs tiešām atkarīga no tā, eh, cik Eh, jūsu eh, valsts eh, pati grib būt. Un dažas valstis ir daudz dāsnākas ar valsts palīdzību nekā citas valstis. Un es uzskatu, ka jebkuram, kuram, jebkura lidmašīna, kurai ir reģistrācijas numurs ar burtu G, nesaņems ne mazāko daļu no valsts Un es domāju, ka eh, tas ir šīs sistēmas vājais punkts. Un eh, tas ir arī mūs ļoti nobažījis, jo mums ir šī palīdzības pakotne, kas nav balstīta uz vienādiem spēles noteikumiem. Un tāpēc eh, šī komiteja ļoti sprieda un spied uz to, ka šo palīdzību vajadzētu sniegt Eiropas līmenī, nevis dalībvalsts līmenī. Un nu lūdzu pēdējiem sešiem jautājumiem atbildi. Paldies! Šeit es varbūt neuztvēru visas nianses, eh, jo eh, dažas bija ļoti detalizēti eh, jautājumi, un ja jūs nesaņemsiet pareizi atbildi, pie tā atgriezīsimies. Par finansēšanu un par TNT projektiem. Es daudzreiz esmu teicis, un šie jautājumi daudz cilāti, izskatās, vismaz man tā izskatās, ka mēs varētu atrast, jā, finanses grūts jautājums, budžeti ierobežots, taču infrastruktūra vienlaicīga ir eh, kā investīciju daļa, un tas var arī veicināt ekonomisko izaugsmu. Taču vienlaicīgi, protams, mums, vai, mums ir šie budžeta eh, apgrūtinājumi, taču mēs varam kooperēt dažādu avotu iespējas, un es domāju, ka š, tas nākošais nedēļas saragusā tiks ļoti nopietni pārunāts. Mums ir jau dažas idejas, eh, un mēs apvienosim reģionālos fondus, privātos fondus starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas investīciju banku. Un, protams, šobrīd nav apmierinošas atbildes. Man nav naudas maisa rokās. Taču mēs pie tā strādājam. Tagad eh, jū, priekšsēdētāji, jūsu jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs. Un eh, tas bija nu, lielākais bažu punkts līdz sabiedrībām, kad es tās satiku, vairākas reizes viņas satiku, Un, eh, ja būs kāda eh, palīdzība, tad ir jābūt eh, vienādiem spēles noteikumiem. Līdz šim sūdzība nav bijušas, jo komisija izskatīs iespējamos pieprasījums ar ļoti kritisku aci. Līdz šim neviena valsts nav prasījusi e, valsts atbalsta mm, atzīšanu. Mēs no komisijas puses mēs uzraugam šo lietu un skatīsimies, lai valsts atbalsts neradītu e, nevēlamas e, tādas kom, kom, konkurences priekšnoteikumus kādam. Nu, par šo hobiju lidojumiem es tiešām nezinu. Es tiešām nezinu, un es esmu apsolījis, kad jau apskatīšu šo lietu, vai kas tas tur bija, vai tas gāja caur tādu procesu uh, ar oficiālu atbildi, tad es vienīgais varu apsolīt, ka es atgriezīšos vēlreiz pie šī jautājuma, bet es nu dienu nezinu, ko par to teikt par Ziemeļu un Baltijas valstu uh, uzraudzību, jūru, uz, par Ziemeļu un Baltijas jūras uzraudzību. Es tiešām nezinu, uh, kādu uh, šo te ietekmes izvērtējumu jūs domājat à, par sēru. Nu jā. Tas, protams, ir liels jautājums, un to es tiešām gribētu padziļināt, pārnāt ar transporta komiteju. Situācija ir nu no dienu ir ļoti problemātiska jo e, tika viennozīmīgi pieņemts no dalībvalstu puses, kas ir starptautiskajā jūras e, organizācijā piedalās, lai mums būtu zināms tāds līmeņu, augstākais līmenis pievienots noteikts. Un tagad visi ir pamanījuši, ka ir ļoti komplicēta problēma. Mēs nopietni daram, izpildam šo ietekmes izvērtējumu, taču e, tā ir biznesa dzīve, saprotiet mani jāatgriežās vēlreiz pie tā būs. Un jāpasaka, ka šobrīd mēs izmainīsim attieksmi pret sēru un citām negatīvām mm, vielām. Tās ir jāsamazina mūsu e, izplūdes gāzēs. Tas ir, nu, protams, ļoti grūti un atgriezties šeit pie jums un prasīt, e, lai būtu kāda sakal atlaides un e, atlikšana. Tas nav iespējams un nebūsim nereālistiski, jo ir jābūt gataviem sagatavot šo lēmumu, jo lēmums ir izdarīts. Un uh, Eiropa ir ļoti uh, grūta vieta, jo eh, saprotiet, ka ja kaut kas ir teikts, tad vienmēr seko kaut kāds arī ieviešanas darbs. Bet mēs tiešām skatāmies, ko tur varētu darīt. Un uh, par rūpniecības nozarēm, kā tām reaģēt, taču man principiāli nav ticības, ka politiski tur būs milzīgas izmaiņas. Tas, ka tiesu lietas ilgst gari, tā nav mūsu lieta. Un, protams, mēs apmācīsim jūniekus un trešās valstis apmāca tos pie sevis, tāpēc vispirms es gribētu nodrošināt, uh, ka trešo valstu jūrnieki, jūs taču ziniet, kuras Āzijas valstis tās ir, jo tām varbūt ir tikai, nu tāda tiešām nopietna, nopietni noteikumi, kā, kā nogādāt viņus mājās un tā tālāk. Un mm, daudzās reizēs ir programmas, kurās apmāca jūrniekus, lai palielinātu šīs profesijas autoritāti par uh, dzelzceļa pakotnes ieviešanu. Mēs jau to esam diskutējuši par to vairākas reizes. Tas ir liels jautājums, liela problēma. 25 eh, pārkāpumu, piedošana 21 pārkāpumu procedūra ir, ievie, ir ierosināta pret dalībvalstīm. Mēs tām eh, sekosim līdzi. Un, protams, mēs gribētu, lai šī pakotne tiktu ieviesta, taču E, e, tai arī būs nepieciešams zināms tāds pieslīpējums. Un, protams, konstruktīvi mums uz to jāskatās uz visiem iespējamiem risinājumiem. Tā, vai es par visu esmu runājis? Ostu pakotne. Jā, jo, jā. mums ir, e, ir šī jūrniecības stratēģija mazliet viņa pamainīt. Jūs domājat, ka jāatgriežas pie ostu direktīvas? Nu, es īsti nezinu, tas ir jautājums, eh, kas līdz šim nav galīgi atrisināts. Es eh, atbalstu uh, ostu pakalpojumu liberalizāciju, bet kāda ir politiskā um, iespēja to visu izdarīt. Bet katrā ziņā tā ir mūsu jūrniecības stratēģijas sastāv, sastāvdaļa. Tā kā nu, pārrunāsim to tad, kad eh, mēs gribēsim redzēt, skatīsimies, cik liela ir mūsu iespēja šos jautājumus virsīt tālāk. Taču, protams, šeit ir eh, tiešām smieklīgi šķēršļi. Es zinu, es zinu. Paldies! Okay, very... Nu ko, liels paldies, komisāra kungs, paldies jums par um, to, ka nu, īstenojuši atbildēt uz jautājumiem. Nu, varbūt ne visu no jūsu atbildējumu uz kā piesirds, bet, nu, katrā ziņā, nu, jautājumi paliek jautājumi. Komisārs saka, ka tā ir vienmēr, nevienmēr jau visiem nevar izpatikt, bet, nu, mēs uh, ceram, ka mūsu dialogs turpināsies regulāri un ka jūs laiku laikam turpināsiet ierasties šajā komitejā. Mēs tieminējāmies iekļauties grafikā, zinām, ka jūs esat aizņemts vīrs, bet, nu, paldies, ka atnācāt tiešām pie mums un, eh, un eh, ceram tuvākā laikā atkal tikties. Nu, protams, daži no mums tiksies ar jums brīnišķīgā Saragosas pilsētā.